Jautājums notiks rīt pulksten 12.30. Un tagad saskaņā darba kārtība. Mēs pāriem pie darba kārtību, mēs pāriem pie ziņojuma, ko sagatavojas Soņa Alfāno par organizēto noziedzību Eiropas Savienībā vārds referentēs četrām minūtēm. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Esmu gandarīta pār sadarbību ar visiem kolēģiem, it īpaši un ar ēnu referentiem kuri sniedza ļoti lielu devumu, lai mēs varētu sagatavot gala tekstu, kas ir ambiciozs. Organizētā noziedzība un mafija ir viens no lieliem draudiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Pirmoreiz Eiropas Savienības vēsturē mēs e, e, eksplicītā veidā atsaucamies uz mafiju un runājam par e, pārrobežu fondu izveidošanu mafijas apkarošanai. E, ka rāda Eiropola ziņojumu. Šeit ir runa par patiesu metastāzi, bet eh, cīņā pret organizēto noziedzību, kas skar gan ekonomiku, gan finanses, gan valsts administrāciju. Eiropas par, eh, parlaments ar šo ziņojumu piedāvā veidot konkrētu politisku līniju koordinētāju darbībai, kas būtu eh, adaptēts situācijas smagumam. Mm. Es gribu izmantot eh, iespēju, lai eh, atsauktos uz eh, cilvēkiem, kam ir praktiska pieredze organizētās noziedzības apkarošanā un nevienlīdzīgā cīņā pret šīm organizācijām. Organizācijas organizētā noziedzība ir ļoti profesionāla, tāpēc mums ir uh, jācīnas vēl jo vairāk un arī jāvērš savas darbības pret organizētās noziedzības īpašumiem, ja domā par e, šī īpašuma konfiskāciju pret e, cita par citām darbībām un par to, ka tiek veidot Eiropas standarti, kas eh, varētu nodrošināt efektīvus preventīvus pasākumus un kas palīdzētu eh, risināt šos jautājumus. Piesaistot taiskaitā pilsonisko sabiedrību, lai mēs varētu veiksmīgi uh, cīnīties pret šo organizēto noziedzību. Esmu ziņojumā uzskaitījusi pasākums, kas būtu nepieciešams standartu harmonizāciju, upuru aizsardzību, kā arī sadarbību starp Eiropolu, Eirojust un sadarbību ar valstu lēmēju iestādēm un pilnīgu eh, tiesu lēmumu savstarpēju atzīšanu, lai izvarītos no tā, ka valsts fondi nenonāk eh, organizētās noziedzības struktūru rokās, apkarot, eh, apkarojot naudas atmazgāšanu citas noziedzīgas darbības. Tāpat arī notiesātas personas nedrīkst kandidēt uh, uz vēlētiem e, amatiem, uz Eiropas parlamentu deputātu amatiem un citiem amatiem. Tāpat arī ir jādomā par to, kā mēs varam izvērtēt uh, attiecīgi esošās politikas. Šim nolūkam mēs sagaidām no komisijas, ka tā pirmkārt apzinās eh, parlamentu pozīciju, kas paust šodien, un noslēgumā gribu sacīt, ka vēlos veltīt šo darbu, šo pirmo soli no parlamentu puses visiem, kas ir kļuvuši par upuriem organizētās noziedzības darbībām. Atcerēsimies to, kas ir maksājuši ar dzīvību, lai nepieļautu amorālus kompromisus. Mums ir jānosūta skaidrs un nemaldīgs un nekļūdīgs signāls. Paldies! Grāci, onorevole. Paldies! Alfano kundze. Nākošais runātājs Jakolīno. Paldies! Priekšsēdētāji. Komisāri, apsveicam referenti par to, ka tā ir e, sagatavojuši šo spēcīgo impulsu, norādot uz būtisku parādību, kā jūs sacījāt, tas ir konsekvences devums, kam pievienojas un kur apvienojas visas politiskās grupas un vienots ietvars, lai izlēmīgā veidā stātos pretī mafijai un organizētai noziedzībai. Pateicoties šiem pasākumiem un it īpaši komisijas piedāvātajiem pasākumiem, mēs vairs nesaskarsimies ar barjerām, kas pastāv starp dalību valstīm, lai izņemtu mafijas mantu un lai varētu mm, uzlikt arestu eh, īpašumiem, lai varētu noteikt cietumsodus tām personām, kas ir pieļāvušas noziedzīgas darbības lai varētu piemērot tādas darbības kā mantas konfiskācijas, iespējas paredzēt uh, likumdošanu, kas būtu avangardā, kas aizvien vairāk aizstāv godīgus pilsoņus, godīgs uzņēmumu vadītājs un it īpaši, lai varētu uh, pieminētu tos, kas nepiekāpās un negribēja liekties mafijas priekšā. Paldies! Nākošais runātājs Zaborskā. Grācijas, signora prezidente. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Ochrana každého občana Európskej únie. Komisāri, ik viena Eiropas Savienības pilsoņa aizsardzība pret organizēto noziedzību ir svarīga, tomēr vēl svarīgāka ir aizsargāt neaizsargātās grupas bērnus un jauniešus. Es nespēju iedomāties bērnu aizsardzību bez sadarbības ar vecākiem. Pirms četriem gadiem es uzsāku Eiropas kampaņu apzinies, kur tavs bērns ir šobrīd. Un tik sagatavota brošūra, ar kuras starpniecības informā, es informēju vecākus, kas viņu bērnu var apdraudēt. Pa šo laiku esmu tikusies ar trim komisāriem un pat ja situācija situācijā, kad bērni vēl aizvien tiek apdraudēti no organizētās noziedzības, es neradu nekādu pozitīvu atbildi. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Kostā. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu eh, apsveikt referentu Elfānu par šo svarīgo ziņojumu, kas ir patiesa atsauce uz darbībām no parlamenta puses šajā sakarā. Kas ir jauna kompetence, ko stiprina vēl vairāk Lisabonas līgums? Jautājums par cīņu pret organizēto nozību un mafiju Eiropas Savienībā. Paredzot īpašu eh, komisiju Eiropas prokurorā matu ir ārkārtīgi būtiska. Tāpat arī es augsti vērtēju to, ka jūsu, ka šo ziņojumu pozitīvi uztvēra plaši, it īpaši runāt par uh, direktīvām, kas ir vērstas pret nele, nelegālu adopciju. Tomēr nedrīkstam aizmirst to, ka ļoti bieži par upuriem krīt nepilngadīgas sievietes un ir jādomā par konkrētām darbībām sieviešu aizsardzībai. It īpaši, ka ja tās ir par, kļūst par lieciniekiem šādām darbībām, maf mafiozu ģimeņu iekšienē. Tāpat atcerēsimies tās sievietes, kas cīnās pret noziedzību, gan uh, kārtības nodrošināšanas spēkos, gan tiesu struktūrās. Paldies! Nākošais runātājs Flašikova. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāri! apkarot organizēto noziedzību ir daļa no Eiropas Savienības taisnīguma politikas, un tā ir arī daļa no sadarbības un koordinācijas darba, kas ir jāuzlabo starp dalību valstīm. Likumdošana ir jāuzlabo, jāuzlabo tajās jomās, eh, kas varētu būt efektīvas cīņā pret organizēto noziedzību. Es atbalstu Soņu Alfano eh, viņas eh, ideju uzsākt konfiskāciju mantai, kas gūta eh, noziedzīgu darbību rezultātā. Tāpat es atbalstu du, eh, priekšlikumu pārdalīt konfiscēto īpašumu un E, pārdalīt ienākumu e, no, no, organizā, no noziedzīgām darbībām, piemēram, lai sargātu lieciniekus. Paldies! Nākošais runātājs Albrechts. Paldies, priekšādētāji, godātā komisāre, dāmas un kungi. Manuprāt, mēs esam panākuši par šo ziņojumu labu kompromisu Paldies Alfāno kundzē vēlreiz, kā zaļie mēs sniedzām atbalstu šim ziņojumam. Ir svarīgi šajā jautājumā panākt progresu, arī komisijai jau ir savi priekšlikumi un es atbalstu to, ka tagad mēs kā Eiropas parlaments norādam virzienu, kur, kurā iet par visos jautājumos neesam vienisprāts ar referenti, bet es gribētu aicināt padomi un dalībvalsts apzināties, ka labāka sadarbība ir iespējama tad, ja tieslietu un iekšlietu jomā beidzot mēs nonāktu pie kopējiem standartiem. Un, manuprāt, ir dalībvalsts, kas pārāk pretojās uh, šai tendencei, jo ja mēs gribam mm, novērst, ierobežot organizēto noziedzību, tad kooperācija ir jābūt daudz efektīvākai. Paldies! Kā? Lūdzu, paška tagad. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. No, tik Martī Eiropas padomas uh, juridisko lietu konsultants ir publiskojis uh, ziņojumu pagājušo gadu par um, organizētās noziedzības um, aktivitātēm Kosovā. Mm, un um, ziņojumā runa ir par um, noziedznieku, kas uh, 90. gados uh, ir pastrādājis uh, vairākus. Uh, noziegums, bet tagad palaist brīvībā. Un um, tagad komisija sākusi skatīt šo Eiropas padomes uh, Digmārtī uh, ziņojumu, jo runa ir par ļoti nopietnām lietām un nevar paļauties uz Kosovas uh, varas iestādēm. Daži, daži slepkavības tika pastrādātas. Uh, starplaikā un atrisināt šo jautājumu būs svarīgi visām Balkānu valstīm. Paldies, Lūdzu, Redingas kundze tagad. Thank you, Chair, and thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Alfāno kundzi par šo visaptvērošo ziņojumu. Šeit daudz rekomendāciju, no kurām var iedvesmoties komisija turpmāk skatot šo jomu. Organizētā noziedzība skar daudzas um, nelegālās aktivitātes šķautnes. Tas ir globāls fenomens un um, tā jāapkaro globāliem līdzekļiem. Daudzas rekomendācijas skar tieslietas un iekšlietas un um, Komisijai uh, vajadzētu racionalizēt uh, savu politiku daudzās jomās, tīpaši attiecībās ar trešajām valstīm. Komisija um, vēlas aicināt dalībvalstis parakstīt un ratificēt šī brīža starptautiskos nolīgumus, kas ir savveida ķieģelīši, kas ir uh, jāizmanto un jāīsteno Eiropas Savienībā un partnervalstīs. Eiropas Savienība un komisija īsteno ietvarlēmumu uh, par uh, organizētās noziedzības apkarošanu. Tiek gatavots pētījums, lai uh, izgaismotu situāciju šajā jomā. Es pieeja ir šeit ir strateģiska bāzēta uz kopīgiem mērķiem. Komisijas iekšējā drošības stratēģija publiskota 2010. gada novembrī izklāsta detalizētāk mūsu mērķus. Tagad uh, tiek gatavots gada ziņojums par to, kā tiek īstenot iekšējā drošības stratēģija. Tur atradīsiet vairāk detaļu. Viens no pamatmērķiem ir apkarot organizēto noziedzību, lai um, likvidētu uh, to, to leitmotīvu, proti ka noziedzniekiem nav jāmaksā. Ir pieņemts, um, pieņemta pretkorupcijas pakete komisijas līmenī. Tagad šī pakete tiks uh, pētīta un uh, īstenota dalību valstīs uh, tuvākā laikā, lai izskaustu šo fenomenu. Ir um, jāatgūst uh, krimināli iegūtie līdzekļi. Mēs tam gatavojam instrumentu, lai dalībvalstīm palīdzētu konfiscēt šos nelegālos aktīvus. Te var izmantot finansā, finanšu informāciju. Komisija 2012. gadā nāks klājā ar attiecīgu stratēģiju Eiropals un Eiro just būs um, svarīgas struktūras, lai atbalstītu policijas iestāžu sadarbību, daudz veiksmīgu stāstu par uh, cilvēku kontrabandas um, apkarošanu, par uh, bērnu pornogrāfijas um, apkarošanu mums uh, aktīvāk pie līdzīgām iniciatīvām jāstrādā turpmāk. Mēs uh, ņemsim vērā ziņojumā priekšlikumus. Rīt, piemēram, komisijā skatīs uh, ziņojumu par uh, Eiropas Savienības uh, stingrāku reakciju uz narkotikām. Runa būs par um, nelegālo narkotiku apkarošanu efektīvākā veidā. Uh, Tā kā mēs ejam uz priekšu. Un cerams, ka palīdzēsiet mums turpināt šo iniciatīvu ne tikai ar ziņojumiem, bet arī ar ļoti konkrētiem pasākumiem. Paldies, um, komisārs Kundze. Ar šo diskusiju tiek noslēgta balsojums, notiks rīt 12.30. Tagad darba kārtībā ir Kristiāna Dampreda kunga.